Šodien ir startautiskā sieviešu diena, un mēs attiecīgi esam organizējuši savu darba kārtību, lai atzīmētu šo nozīmīgo notikumu. Šorīt notiks divas diskusijas, vispirms par sieviešu sociālo-ekonomisko stāvokli Eiropā, un pēc tam uzstāsies augstā